Atsākam sanāksmi. Iepriekšējās sanāksmes protokols ir pieejams vai kādam ir komentāri? Nevienam nav vēlams izteikt komentārus. Tad gadījumā protokols ir apstiprināts. Gribētu sniegt jums pāris informācijas. Man ir gods jūs informēt, ka rakstiskā deklarācija 98, 2009. gada ir saņēmusi pietiekamu parakstu skaitu, un šis teksts ir pieņemts Eiropas parlamentā. Šī rakstiskā deklarācija uh, attiecās uz Kanādas vienpusējo deklarāciju par Čehijas pilsoņiem. Eiropas parlaments sagaida,